Kolēģi, es domāju, mēs varētu sākt. Cienījamie kolēģi, es jūs sirsnīgi sveicu mūsu komitejas sanāksmē. Un vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība, ja nevienam nav pret to iebildumu. Tālāk mums ir jāapstiprina 21. 22. decembra uh, protokoli. Ja nevienam nav nekāda iebilduma, tad mēs tos varam uzskatīt par apstiprinātiem. Tālāk nonākam pie trešā darba kārtības punkta - ostu pakalpojumi. Un šeit punkts par 73. Mm, punktu. Mēs šeit sākam sarunu procedūru nekavējoties, ņemot vērā to, cik ļoti ilgi esam strādājuši pie šī tiesību akta. Manuprāt, tas būtu jāapsver daudz rūpīgāk, īpaši domāt dalību valstu e, pieeju un sarunu vedēju komandu, jo tie nevienmēr ir tikai ēnu referenti. Un ja mēs gatavamies pieņemt šo ziņojumu, tad e, tam vispirms jātiek izskatītam plenārsēdē bet tas būtu um, jānovilcina vismaz līdz nākamai šīs komitejas sēdē. Mums nevajadzētu par to balsot. Mēs varam balsot par ziņojumu, bet pārējās lietas būtu jāatstāj tālākam sanāksmēm. Paldies! Jā, paldies. Es domāju, ka mēs to nākam uh, reiz ņemsim vērā. Šodien tomēr ir balsojums, mēs šodien balsosim, tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Vispirms pārbaudām balsošanas ierīces. Tagad varat balsot, kā nu gribat. Un, ja gribat ko teikt, lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Jūsu mikrofons nestrādā? Vai es drīkstu runāt? Jā, lūdzu. Vai tas ir par procedūru? Ņemot vērā to, cik šis jautājums ir politiski jūtīgs, un to, ka uh, komisija to cenšas parlamentam uzspiest jau pēdējos 11, 11 gadus. Eh, šeit ir ļoti daudz dažādu politisku pārviet, pārliecību, kas ir saistīts ar šo tēmu. Tādēļ es lūgtu, lai referentam būtu ārkārtīgi spēcīgs pamatots mandāts, pirms viņš uzsāk sarunas, īpaši eh, nostājā pret padomi. Tādēļ mēs vēlētos balsojumu plenārsēdē, pirms vispār eh, notiks jebkādas, eh, teiksim, balsošana vai sarunas. Labi, nu tad došu vārdu referentam, viņš negrib. Diemžēl nedzirdu nekā nav mikrofona ieslēgta. Viņš saka, ka komitejai ir jāizlemj un tad jārīkojas tā, kā mēs nolemsim. Un tad mēs par to balstosim. Jā, labi, e, tātad balsošanas iekārta pārbauda darbojas, viss kārtībā. Un tad mēs pārējām pie grozījumiem no 99. līdz 103. kas par pret. Noraidīts, nē, gribat pārbaudīt, labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40, 14 par 30 pret norādīts. Tālāk 105 un 100, 105, kas par? Pret. At, pārbaudam. Neredzu Paulu un Hannu. Ā, lūk, kur viņi. Tātad pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 18 pieņemts. 106. Kas par? Pret. Āturs noraidīts. Kompromiss 1. Kas par? Pret. Āturs pieņemts. Priekšsēdētājs atvainojas attiecībā uz nākamo balsojumu. Mums jābalso par otro kompromisu. Kas par? Pret. Āturs pieņemts. Kompromis 3. Kas par? Pret. Āturs pieņemts. Kompromis 3 vēlreiz pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār 7 pret. Neviens nav atturējies. 4, jā. Nonākam pie 4. kompromisa. 4. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 356. kas par, kas pret, atturs pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 369. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 371. par pret āturs pieņemts. 370. un 372. Priekšsēdētājs atvainojas. Dreihundertvierundsiebzig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 Kompromiss numur 6. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 9, kas par? Pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Piecpadsmitais par pret atturas pieņemts. Sešpadsmitais par pret atturas pieņemts.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 pret atturs noraidīts, 706. par pret atturs noraidīts. 107. par pret atturs pieņemts. 107. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam. 18 par, 26 pret. Noraidīts. 109 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 111 par. Pret. Atturas. Pārbaudam. 111. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Tautas partijas eh, grupā ir viens par daudz balsotājs. Tas, gan man neizbrīna. Joprojām viens par daudz. Nu, tagad ir viss kārtībā 21 par 23 pret noraidīts. 112 par pret āturs noraidīts. Otrais par pret atturs pieņemts. Pārbaudam otro, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 24 atturējušies noraid, eh, pret noraidīts. 113 par pret atturs noraidīts. 114 par pret atturs pieņemts. Pārbaudam 114. sāka balsot. Atkal tautas partija viena par daudz. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot 25 pār 20 pret. 115. grozījums par pret atturas pieņemts. Gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudām 115. Nu atkal viens par daudz. Tautas partija, saņematies. Nu, tagad ir labi. 22 pār 22 pret. Noraidīts. Nu, redzat, cik labi, ka pārbaudījām. 18. kompromis. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. kompromis. Par pret āturs pieņemts. 20. kompromiss, kas par pret āturs pieņemts. 21. kompromiss par atvainojos 143. grozījums. Kas 143. grozījums? Kas par? Nu, gaidu. Tātad kas par pret āturs pieņemts? Noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski 143. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 24 pret noraidīts. 21. Eh, kompromiss. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Priekšsēdētājs atvainojas 155. grozījums vispirms. Kas par? Kopā ar 156. Abi kopā. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 157. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 158. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 159. par pret, āturs noraidīts, 160. par, pret, āturs noraidīts, 161. par, pret, āturs noraidīts. Un tagad 22. kompromiss par, pret, āturs pieņemts. 23. kompromiss par, pret, āturs Pieņemts. 179. grozījums par. Pret. A, pārbaudām 179. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 23 pret noraidīts. 17. grozījums 117. kas par? Pret. Atturas. Pārbaudam arī 17. Sākam balsot. Beidzam. 23 pār 22 pret pieņemts. Kompromiss 24, kas par pret atturas pieņemts. 189. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas pieņemts Pārbaudām 148. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 24 pret noraidīts. 190 par. Pret. Atturas. Pārbaudam arī šo. 190. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par, 21 pret. 21 par, pret, atturs pieņemts. 22 grozījums par, pret, atturs pieņemts. 25. kompromiss, kas par, pret, atturs pieņemts. 26. kompromiss par, pret, Atturs. Pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 205. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss 28 par, pret, atturs, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturs atturas pieņemts. 219. grozījums par pret atturas pārbaudam 219. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 26 pret norādīts. 218 par pret atturas pārbaudam 218. Sākam balsot. Beidzam. 26 pār 19 pret. Pieņemts. 231 par pret atturs noraidīts. 33 par pret atturs noraidīts pieņemts, 230. par, pret, atturs pieņemts, 34. par, pret, atturs pieņemts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Draft report as amended. Tātad par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Tātad beidzām balsot 29 par 13 pret 3 atturējušies. Und jetzt nochmal die legislative Resolution. Par normatīvo rezolūciju kopā balsojam tagad. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. 28 par 14 pret un 3 atturējušies. Nu, tā tad pieņemta. Un tagad par eh, sarunu mandātu. Arī personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 14 pret 7 atturējušies. Arī tas ir apstiprināts, un es apsveicu referentu. In, in your, in your channels, Kleinen Moment, ich bitte nochmal um. Lūdzu, nedaudz uzmanības. Bitte nochmal um. Moment, Moment. Vienu mirklīti lūdzu uzmanību. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums un līdz ar to mandāts nav pieņemts, jo mums trūkst kvalificētā vairākuma, bija vajadzīgi 25 balsojumi par. Un tagad neliela uh, pauze pirms ieradīsies ministri. Ciao. Yeah, yeah, yeah, yeah.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

I think we can start. Manuprāt, varam sākt darbu atkal. So, nachdem wir eine Viertelstunde Pause gemacht haben. Pēc uh, ceturdaļu stundu ilgā pārtraukuma varam turpināt darbu, un man ir liels prieks par to, ka varu sveikt mūsu sanāksmē divus ministrus vienlaicīgi. Pirmkārt, Fransuā Baušu, Luksemburgas infrastruktūras un ilgspējīgas attīstības ministru un uh, Nīderlandes infrastruktūras vidas ministre Melānija Šulca Van Hāgen. Es abus jūs sveicu mūsu sēdē. Šodien mums ir iespēja uzklausīt gan iepriekšējo, gan pašreizējo padomas uh, prezidentūru. Varēs pastāstīt Baušu kungs par Luksemburgas veikumu un uh, Šulcis kundze varēs pastāstīt par Nīderlandes uh, prezidentūras plāniem. Un vispirms vārds Bauša kungam. Liels paldies, Mihail, par taviem ievadvārdiem, un es gribēju uzsvērt to, ka tas tiešām ir jauninājums ka es uh, iepriekšējās prezidentūras ministrs rīkoja prezentāciju kopā ar uh, jaunās Nīderlandes prezidentūras ministri. Tas apliecina, cik laba sadarbība var būt starp prezidentūrām. Gribu teikt, ka Luksemburgas prezidentūrai ir bijusi izcila sadarbība ar pašreizējo Nīderlandes prezidentūru mums ar Melāniju ir bijuši ļoti labi kontakti. Eh, prezidentūras laikā. Un tagad arī Nīderlandes prezidentūra var turpināt darbu pie mūsu uzsāktajiem um, eh, jautājumiem un eh, arī ir gūti zināmi panākumi. Kā es pagājušajā gadu uzstājoties parlamentā, stāstot par mūsu programmu, teicu, mēs nes, nebijām nodomājuši strādāt pie simtiem jautājumu, bet koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem. Nu, es nevaru teikt, ka mēs bijām pārliecināti, ka mēs gūstim panākumus izraudzītajās jomās, bet, nu, bija liela varbūtība, ka tā tas būs un mēs uzskatījām, ka labāk padziļināt, apspriest atsevišķus jautājumus, nevis runāt par daudziem jautājumiem un nenonākt ne pie kādiem konkrētiem rezultātiem. Likumdošanas jomā mēs koncentrējāmies galvenokārt uz diviem politiski jutīgiem priekšlikumiem 4. dzelzceļa pakotnē. Ne Tātad es gribētu vispirms runāt par šo ceturto dzelzceļu paketi. Es jau oktobrī uh, parlamentu informēju tūlīt pēc 8. oktobra padomes uh, sēdes. Tātad es jau oktobrī uh, jūs informēju par oktobru padomas darba rezultātiem. Neiedzināšos detaļās, bet gribu teikt, ka esmu gandarīts par panākto kompromisu. Tas tika panākts 8. oktobrī, un um, mēs uh, tūlīt uzsākām trialoga sarunas. Ir notikuši trīs raundi. Arī Nīderlandes prezidentūra bija aktīvi iesaistīta šajos trialogos, cenšoties uh, Tātad mēs tūlīt uzsākām trialogus, kā jau es norādīju, kopā ar Nīderlandes prezidentūru, mūsu prezidentūras laikā, lai varētu eh, pabeigt eh, šo darbu, kā mēs to teicām oktobrī, nu šā gadā, martā, aprīlī. Tāpat vēlos pateikties par uh, Uh, profesionālo darbu manai komandai un sekretariātam, tehniskiem dienestiem, kas ļoti aktīvi strādāja bez viņu atbalsta, mēs nebūtu varējuši pavirzīties tik tālu uz priekšējais jautājumos. Tātad, mm, uh, runājot par uh, ceturto dzelzceļa paketi, abu prezidentūru pieeja ir izrādījusies veiksmīgi, mēs labi plānojām uh, šo sarunu gaitu, un mūsu prezidentūras laikā notika trialogi, lai izvērtētu iespēju panākt kompromisus un risinājumus kopā ar parlamentu. Tas notika decembrī. Un uh, tālāk ir vēl paredzēti trīs trialogi par konkrētu mm, kompromisu tekstu citu. Es neatgriezīšos pie oktobra kompromisa detaļām, es tikai vēlējos atgādināt, ka mums izdevās panākt vienprātību padomē, un to es uzsveru. Tas bija ļoti trausls kompromiss. Mēs vēl uh, cīnījāmies par to pat vēl 8. oktobrī. Visas dalība valstis nobalsoja par šo tekstu, bet visas valstis bija vienlīdz neapmierinātas ar šo dokumentu un mums izdevās panākt zināmu līdzsvaru padomē, un to es saku, ka jebkādi jauni ierosinājumi varētu apdraudēt šo kompromisu, neslēpšu jums, ka šis process jau ir sācies, tomēr ceru, ka mums izdosies saglabāt šo līdzsvaru, lai pabeigtu darbu pie šā jautājuma, kā tas ir paredzēts tuvāko mēnešu laikā. Un noslēgumā gribu uzteikt konstruktīvo pieeju sarunām. Gribu teikt, ka sarunas norit ļoti eh, labā gaisotnē ar parlamenta eh, referentiem un ka mums notiek tiešām diskusija par būtiskākajiem jautājumiem. Un tieši tādai ir jābūt koplēmuma procedūrai, kad mēs strādājam kopīgiem spēkiem, nevis cenšamies viens otru um, paralizēt. Un uh, um, eiro padomē vairāk parādās realistiska pieeja. Mums ir varbūt mazākas manevrēšanas iespējas, bet toties parlamentam ir tāds eiropeisks skatījums, un es domāju, ka šīs abas pieejas uh, kopā uh, palīdzēs mums pabeigt darbu pie šā dokumenta. Tāpat Luksemburgas prezidentūra uzsākusi sarunas par direktīvu par tehniskām specifikācijām iekšzemes ūdensceļiem, ceļiem vēl nesam eh, nonākuši pie kompromisa risinājumiem, bet esam pārliecināti, ka Nīderlandes prezidentūrai tas izdosies. Tālāk aviācija. Kā jau pagājušā gada jūlijā tika paziņots, aviācijas jomā nav mainījušies tie apstākļi, kas kavē sarunu procesu, jo zināt, kāda ir politiskā situācija un nešķiet, ka tā varētu mainīties uh, tuvākā nākotnē. Un uh, komis, tātad mēs esam pievērsušies uh, pasažieru tiesību jautājumam koreperā un norādījuši komisijai nepieciešam pārskatīt pašreizējos uh, tiesību aktus, diemžēl nesam spējuši pabeigt darbu pie šā jautājuma, tomēr komisija uh, decembrā transporta padomē prezentēja savu stratēģiju aviācijas uh, nozarē. Un uh, mēs uh, ceram, ka Nīderlandes prezidentūra varēs pabeigt darbu pie atsevišķiem jautājumiem. Un tagad es atgriezīšos pie eh, orientējošām debatēm, ko mēs eh, uzsākām padomē. Šeit, eh, šīs sarunas notika par diviem jautājumiem, lai uh, iesniegt tālāk mūsu skatījumu komisijai. Mēs vēlējāmies ietekmēt komisijas darbu, organizējot debatas padomē. Vispirms oktobrī mēs diskutējām par Eiropas transporta politikas pamatnostādnēm, izmantojot 2011. gada balto grāmatu, ņemot vērā Vande Kampa kunga ziņojumu, un mēs eh, gribējām uh, Eh, izskatīt eh, šos eh, jautājumus pirms komisija nāk klajā ar iniciatīvām ceļu transporta jomā. Mēs tāpat neaizmirstam ceļu satiksmes drošību, kura ir viena no mūsu prioritātēm. Mums ir bijušas atklātas diskusijas ar kolēģiem par paraugt praksi, tika apspriests arī jautājums par iespēju ieviest punktu sistēmu vadītāju apliecībām Eiropas Savienībā. Šāds risinājums ir dažās valstīs jau spēkā, un tas būtu viens no risinājumiem, kā samazināt uh, uh bojā gājušo skaitu uz ceļiem. Un uh, tāpat mums notika neformāla padomes uh, sanāksme par uh, velosipēdiem un citiem nepiesārņojošiem transporta veidiem. Un mēs organizējām īpašu sanāksmi par velosipēdiem Luksemburgā. Šis pasākums tiešām vainagojās panākumiem. Uh, un e, man bija liels prieks, ka e, piedalījās arī e, jūsu komitejas priekšsēdētājs, apliecinot savu atbalstu šim transporta veidam. Ministri apsprieda um, velosipēdu kā transporta līdzekļu efektivitāti un uh, E, sociālo, ekoloģisko un ekonomisko ietekmi Eiropas Savienībā, un noslēgumā padome apstiprināja arī savu deklarāciju, un tagad, protams, komisijai ir uh, jā iepazīstas ar šo deklarāciju un jāīsteno tajā teiktais. Es gribu teikt, ka es joprojām popularizēšu šo transporta veidu. Tas bija īsts pārskats par Luksemburgas prezidentūras darbu. Esmu gatavs uzklausīt jūsu um, kritiku, ieteikumus un atbildēt arī uz jautājumiem un pateicos arī par ierosinājumiem, un, ko izteicāt mūsu prezidentūras laikā. Liels paldies! Eh, pateicos par šo pārskatu, atskaiti un tagad dodu vārdu kolēģei no Nīderlandes. Priekšstādētāji, sēmie komitejas locekļi. Man tiešām ir tas gods eh, uzrunāt šeit jūs, eh, kā transporta padomas priekšstādētāji. Un ceru, ka mums būs tiešām cieša un laba sadarbība ar Eiropas parlamentu mūsu prezidentūras laikā. Es nešaubos, ka tikai kopējiem spēkiem mēs varam gūt panākums. Ar dažiem no jums esmu tikusies iepriekšējās sanāksmēs, bet um, nu, ceru, ka turpmākajā pusgadā tikšos arī ar uh, citiem no jums. Decembra transporta padomē es izmantoju velospēdu tandēmu attēlu, lai aprakstītu savas uh, darba attiecības ar Fransuā Bauša kungu, ar manu Luksemburgas kolēģi, tā Luksemburga. Uh, sēž priekšā sēdeklī, stūrē velospēdu un, un, un, un uh, Eh, savukārt eh, Nīderlandes sēž uz aizmugurējā sēdekļa un cītīgi min pedāļus iesildoties. Nu, kā jūs redzēt, nu, es domāju, ka tas diezgan labi atbilst arī šīs dienas pasākumam, jā, tā tad mēs esam pārņēmuši stafeti no, no Luksemburgas, un jāsaka, ka Francoā ir izrādījies ļoti prasmīgs velospēdists. Nu, un tagad jau savukārt mana kārtiķi ir saistīts pie stūras. Slovākija un Malta ir mūsu nākamie trio partneri, un viņi arī jau sākuši pamazām tur mīt pedāļus, iesildīties, un uh, nešaubos, ka mums, protams, būs tajām izaicinājumi, bet, nu, cerams, ka sasniegsim sasniedzamo. Un, ja nepieciešams, pārslēgsim ātrumus, ieslēgsim jaudīgāku pārnesumu, ja tas ir nepieciešams rezultātu sasniegšanai. Mans vispārīgais skatījums uz um, padomus prezidentūru, ko tas Nu, mums pieprasa. Pieprasa, protams, ciešāku sadarbību, lai būtu taustām rezultāti. Mums būtu jākoncentrējas uz svarīgāko, kur Eiropa tiešām var panākt kādus mm, izrāvienus. Ir jautājumi un eh, izaicinājumi, kas būtu jāsāk joprojām dalību valstu vai reģionālā pārziņā. Otrkārt, ja nozīmīgi teicu inovācijām, inovāciju spēkam, to es domāju divējādi. Pirmkārt, inovācijas kā ilgspējīgas izaugsmas eh, dzinējspēks, kas vairo Eiropas konkurētspēju. Un inovācijas arī um, attiecībā uz to, kā mēs darbojamies, gan uzņēmēji, gan, gan regulatori. Ja ir nepieciešami jau noteikumi, tiem jābūt uh, efektīviem, uh, viediem un, un jaudīgiem. Ir ostienotā vērtība, ir uzņēmēju darbības uh, sekmēšana, ja un uzņēmumu atbalstīšana, paraugpraks um, apmaiņa un uh, pastāvīga mācīšanās. Starp institucionālā līmenī mums ir nepieciešams līdz ar to investēt labākās darbā attiecībās ar padomu, komisiju, Eiropas parlamentu. Nu, un par šo sadarbību runājot, mēs visi apzināmies, ka dzīvojam smagos izaicinājumu pilnos lēkos, pieminēšu tikai migrācijas krīzi, terorismu draudus un finanšu krīzes atstātās pēdas. Tāpat, protams, arī spiedienu uz ārējām robežām. Tas ietekmē transporta sektoru. Tagad vairāk nekā jebkad Eiropas Savienībai būtu jāpierāda, ka mēs spējam ne tikai um, nāklājā ar kādiem uh, regulējumiem un normām, lai mēs būtu sabiedrības atbalstu, mums jābūt vienotiem. Un uh, te nav runa vien par kopēju darbu pie, um, teiksim, tāda biedāka regulējuma, bet ir jāsāk kopā arī pie īstenošanas. Nu, piemēram, um, digitālo rēķinu īstenošanu, tā, protams, ir nepieciešams papildus atbalsts. Jau pieminēja inovācijas, jāizmanto visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā, lai vairot Eiropas konkurētspēju. Mēs atrodamies jaunas rūpnieciskās um, revolūcijas priekšā. Pasaules ekonomiskajā formā Davosā par to tiks spriests pagājušā nedēļā. Mēs transporta un loģistikas jomā esam pārliecināti, ka turpmākajos 40 gados mēs uh, sastapsimies ar vairāk izmaiņām nekā visā iepriekšējā gadsimtā jālabo, jāuzlabo mobilitāte, ir nepieciešami viedi, loģistiski un transporta risinājumi. Es domāju, ka veidā mobilitāte ļaus mums ietaupīt degvielu, būs mazāk um, avāriju un labāk izmantosim pieejamās jaudas. Un tieši tādēļ viedā un zaļā mobilitāte ir mūsu prioritāte, jāveido inteliģents transporta sistēmas, īpaši koncentrējoties uz uh, automātisko, tātad, um, um, mašīnu izmantošanu. Būs neformālā padoma Amsterdamā. Un arī mani kolēģi piedalīsies un uh, aicināšu savus kolēģus, kas atbild par vidu un transportu, sanāk kopā, sēsties pie viena galda, lai uztaustītu risinājums nākotnē, tātad ilgspējīgai mobilitātei. Nu, Eiropas parlamenta delegācija arī ir aicināta tur piedalīties šajā svarīgajā debatē un cerams, ka jūs arī tur visi attiecīgi atdīsties. Bet nu, pēc tam labas attiecības. Labas attiecības ir nepieciešams. Um, prezidentūrai bez tā neiztekt. Darbam jābūt caurskatāmam un efektīvam, kā arī godīgam. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai Eiropas Savienība strādā glūdi, neskatoties uz visām grūtībām. Un, protams, jānosaka arī skaidrs prioritātes. Lai mēs spriest par tādiem svarīgiem jautājumiem kā Eiropas aviācijas konkurētspēja. Amsterdamā pagājušā nedēļa, tātad Hipolas lidostā notika uh, samits, kurā piedalījās eh, ministri, lielo aviolīniju vadītāji un pat arī lidostu darbinieki. Tāpat arī TNT dienas, kas notiks Rotterdamā jūnijā. Tur runāsim par, kar, par transporta dekarbonizāciju un par infrastruktūras finansēšanu. Abi pasākumi izstrādāti ciešā sadarbībā ar Eiropas komisiju. Lūk, tā kā labu attiecību saglabāšana nozīmē arī uh, investēt laiku un, un centienus atklātā dialogā ar Eiropas parlamentu. Ceru, ka tuvākajos mēnešos eh, mums būs pozitīvi sarbības rezultāti kopā ar jums. Bet šodien eh, nu, vēlos vien eh, pieskārties dažiem dosiem, pirmkārt aviācijas jomā. Komisijas aviācijas stratēģija par to spriedām manas pieminētajā aviācijas samitā, un domāju, ka šis samits tiešām bija ļoti sekmīgs. Man bija liels prieks arī dažus no jums eh, tur, tur arī redzēt. Un eh, nav šaubu, ka Eiropas aviācija spēlē būtisko lomu mūsu tautsēmniecībām, tāpat arī um, saslēgumos, tātad mobilitātē, turismā un tā tālāk. Mums saņemam skaidru signālu, ka nepieciešams vairot Eiropas aviācijas nozares eh, konkurētspēju, ka tā ir mūsu prioritāte vienādās Eiropas eh, debesis un eh, Cēzara projekts. Te ir arī, zināms, eh, labs progress, bet nepieciešams piesāt vairāk pie īstenošanas. Tāpat arī atzīmējām, ka ir plašs atbalsts aviācijas izdrošības pilnveidošanai, tātad arī par droniem un, un jāzrunājot. Persijas līča valstis, Sīrija un Turcija arī pauda savas bāžas, bet katrā ziņā ir jādomā par iespējamiem man, tātad, uh, mandātiem un tā. Kas tad vēl svarīgi? Pie kā parlaments un padomu varētu mēģināt uh, piestrādāt un panākt vienošanos? Celstaļjomā. Mans mēģis ir panākt uh, vienošanos par trīs tātad, tiesību aktiem padomē, kas veido daļu no ceturtās pakotnes, iespējams, līdz liedēnām. Un uh, ir tāds pozitīvs uzrāviens, ko vajadzētu izmantot. Un es šaubos, ka mēs varam panākt labu progresu. Tomēr ir savas sarkanās līnijas, un Francijā tās aprakstīja. Padoms vispārīgā pieeja ir eh, tāda tiešām ļoti sarežģīta saruna iznākums. Tiešām nācās eh, balansēt, lai um, vestu līdz visas dalībās tā sacīt, un eh, būšu atklāti, manuprāt, vietas manevram īpaši daudz vairs nav palicis. Par iekšzemes ūdens ceļiem. Es gan ambiciozs priekšlikums attiecībā uz tehnisko saskaņošanu, līdzīgi kā ka Zastarp pakotnē mans kolēģis Francois Baušs teicam pastrādāja, un es aicinu jūs parlamentārieši strādāt kopā ar mums, lai rastu pragmatisku risinājumu, kas ļaus mums kā beigās pieņemt šo direktīvu. Tā ir svarīga un būtiska, lai nodrošinātu to, ka ir harmonizēts tehnisks režīms visā Eiropā, un lai mēs efektīvāk izmantotu mūsu iekšzemes, uh, tātad ūdens ceļus, tā ir vēl viena mūsu prioritāte. Par ostām runājot. Nu, arī mums bija labas uh, sarunas par, par mandātu šodien. Es, es vēlējos sacīt, ja, bet, nu, diemžēl dzirdēju, ka jūs komitejā, diemžēl, netika panāks pozitīvs balsojums par šo tiesai pēcpusdienu. Nu, žēl. Tas šķiet nozīmē, ka nopietnas sarunas starp padomu un parlamentu par šo tiesai tuvākā laikā nesāksies viss, bet, nu, es ceru, ka tomēr to, kā laikā jūs spēsiet vienoties par sarunu mandātu un, attiecīgi, tad varēsim arī uzsākt trialogu sarunas. Labi, apzinos, ka. Mm, ne visus jautājumus varbūt spējat pieminēt šodien, ja jums darba pilnas rokas, protams, vēlējos izņemt tiem prioritātes. Bet, protams, labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus un varbūt tad um, nāksies parakstot vēl kādas citas lietas. Un noslēgumā varbūt uh, daži vārdi par turismu, lai gan tas nav dosie, par ko atbild personīgi. Mans kolēģis ministrs uh, Kampu Viņš ir Imko viesis šajā pēcpusdienā un tur uzstājas, bet, nu, īsti varbūt dažas domas viņa vārdā, jo galvā, un to vismaz arī tomēr ir daļa no, no mana, manas uh, atbildības jomas. Jā, un digitālajā biznesa modeļi ir krietni ietekmējuši turismu nozari, nozars attīstību. Ir nepieciešams paaugstināt uh, pakalpojumu kvalitāti, ir jāuzlabo um, prasmes eh, cilvēkiem, kas darbojas šajā jomā, tāpat arī tirgam jākļūst efektīvākam. Tā Inovācijām vēl ir daudz vietas eh, turismam. Nu, lūk, tad tādas ir dažas no mūsu prioritātiem turismu jomā. Bezpēcot, priekšstādājs sāka Luksemburgas eh, tātad tādu kā attēlu, ka mēs esam standēm velosipēda, bet šodien padomēs varbūt vairāk jūtos kā, kā lūk šīs, šī trīsriteņa eh, braucēja, tā sacīts, un redzēt lūk šo attēlu. Attēls tiek uzņemts Francijā rīkotajā neformālajā padomē. Un Eiropas eh, samaņemā tiksums priekš vien tādie padomu parlaments un komisija efektīvi sastrādāsies. Un man kā padoms priekšstādētāji ir eh, tas darbiņš, pārstāvēt dalību valstu intereses, eh, cik nu es spēju, pēc uh, labākiem centieniem tā sacīt, un kopējiem spēkiem jāsādā, uh, lai gūtu mieru, labklājību, pārticību un, un vairot Eiropas konkurētspēju. Paldies! Paldies jums! Nu, ko tad? Tagad vārds Jums, koordinatoriem. Vandenkamps, pirmais. Vandenkamps konspirants. Paldies, priekšstādātāji. Un uh, pateicos jums, um, gan Luksemburgas ministram, gan um, manai uh, tautietēji, Nīderlandes ministrai. Jā, nu tā tad. Um, īsti daži jautājumi no manas eh, puses. Es mēģināšu tikt galā ar saviem pierakstiem. Priekšstādātājiem dažām ir teicam, ka abi ministri ir ieradušies. Es domāju, ka tā būtu tāda laba prakse, lai nodrošinātu tādu pēstacību. Un stāsta, ka jūs arī labi viens otru pazīstat, jā, tur attiecības eh, starp jums ir labas. Es ceru, ka arī Malta no Slovākija pēc brīža pieslēgsies. Es Un kā kādā no nākamajām sanāksmēm mēs varētu sagaidīt arī tad jau drīz, drīz vien Slovākijas pārstāvu. Bauškungs, paldies jums par apņēmīgo darbu un, un arī par eh, tiešām nesliktiem darba rezultātiem. Un es vēlos eh, izmantot eh, iespēju, lai arī pateiktos jūsu darbiniekiem. Bez viņu līdzlības, protams, nekas nebūtu sanācis dzelzceļa pakotne tika pieminēta, un, um, un tas tiešām bija ļoti labs um, iznākums mums, uh, bija ļoti labs uh, sarunu tāds klimats sarunu gaitā. Un visu um, nepaguvām pabeigt, bet nu, ceram, ka tiešām līdz lieldienām izdosies un ka um, punktu uz lītīgs uh, salikt šai pakotnē. Jūs arī pieminējāt, ka, ka mēs um, tātad padomājam būs vispārīgā pieeja un tā. Tad eh, vēl par iekšzemes ūdens ceļiem runājot, eh, tas man ir vienmēr svarīgs jautājums. Es alažu eh, vilcinos um, komentēt um, pārlieku entuziastiski, kopš šos jautājumus ir sevišķi, kas attiecas uz uh, riteņbraucējiem, jo, jo nu, subsidiaritāte gal galā ir lieta, kas ir tāds princips, kas jāpatur prātā. Uh, Protams, um, um, mobilitāte ir svarīga un, un Nīderlanda ir teicams uh, piemērs, uh, kā, kā sekmēt uh, riteņbraukšanu un tā tālāk, bet nu, to nevajadzētu politizēt, to vajadzētu tomēr, mm, ja šeit būtu vadošie, būtu praktiskie apsvērumi, nevis politiskie apsvērumi. Bet um, vēl par emisijām runājot, protams, jūs abi pieminējāt, ka um, Tā tad eh, ir ehm, jā, jā, pie tā jāstrādā, ko COP29 jūs gan nepieminējāt, bet, nu, kaut kur fonā tas tā vēl ir. COP21 kontekstā jādomā par emisiju samazināšanu un vēl viena lieta. Jūs eh, abi pieminējāt eh, veco aviācijas pakotni. Ehm, komisija nāk uzklājā ar jaunu stratēģiju. Es ceru, ka šogad jau kaut kas varbūt arī tiks panākts. Uh, ir jāmēģina rast risinājumu. Šeit eh, jūs pieminējāt neformālu aviācijas samitu Amsterdamā, kas bija eh, ļoti labs pasākums, kā jūs sacījāt, un cerams, ka tas būs eh, kā tāds labs stimuls arī attiecīgi turpmākajai attīstībai šajā jomā. Un eh, man tad arī es priecājos, ministrs Kunz, ka jūs uh, esat ieradusies, jūs uh, esat jauni ministri, bet jums ir labi panākumi jūsu darbā. To esmu sapratis dažādās neformālās sarunās ar nozars pārstāvjiem tā tālāk. Uh, labi balstu to, ka ir nepieciešams in inovācijas. Eiropai jāpierāda, ka mēs esam inovāciju avangardā. Mums, um, Jā, nu droši vien, lai inovācija kļūtu par tādu vadmotīvu arī mūsu jomām. Un īstenošana, protams, svarīgs aspekts, ko jūs pieminējāt. Ir tonām dažādu tiesību aktu, bet ir nepieciešama īstenošana. Un tas ir eh, jāveic uz, uzlabojot sadarbību dažādos līmeņos - nacionālā, reģionālā līmenī. Daudz valdības eh, pārlieku vilcinās. Jāpanāk, lai tās tas pļaut savjās. Tāpat eh, automātiskie auto ilgspējīgu transporta nozari, tas ir svarīgi. Dat hij uh, ook uh, komt. Nu, lūk, eh, tie ir svarīgākie aspekti, ko vēlējos pieminēt. Un vispēcot investīcijas. Investīcijas um, iekšējos uh, ūdens ceļos um, tad, tiešām būtu jāsakmē dažādu laivu izmantošanu, aktīvāku izmantošanu. TNT, protams, ir mūsu epicentrā uzmanības. Eh, bet varbūt jāmeklē veidi, kā investēt eh, mazākus ūdensresursus, sevišķi Francijā. Paldies! Danke sehr, Wim van der Kamp, un jetzt ist... Paldies, Ismēls Leptuks tagad. Paldies priekšsādātāji, cienījamais ministru Pauš, ministrs Kunze Šulce, jauka, ka ieradāties. Nu, ļoti labi arī, tā teikt, um, Nu, organizēts pasākums divi ministri, kas eh, tiešām man arī tā ļoti patīkama aina. Bauša kungs, eh, paldies par iepriekšējo pusgadu, par šiem sešiem mēnešiem jūsu vadībā. Jā, nu šis, šajā jomā bieži panākumi ceturtā dzelzceļa pakotne man īpaši tuvu bijusi sirdē. Eh, nu, tiešām labi panākumi. Jautājums jums, Bauša kungs. Jūs personiskais eh, vērtējums, kā noteikti sarunas par ceturto sastāvu eh, pakotni pēdējos mēnešos. Nu, to saistās ar jautājumu sakrībā tā, ko jūs sacīsiet. Tātad, tātad šī te, tehniskā, tehniskais pīlārs, kā tas varētu attīstīties tālāk? Vai plenārsēdē parlamentā arī vajadzēja par to balsot, eh, jā vai nē? Akrībā no, no tā, tad Tad, attiecīgi, nu, skatīsimies, ko, ko tad padomu liks galdā. Es labprāt uzzinātu, ka jūs plānojat um, pietīts priekš šo lietu, tā sacīt, kā grasāties panākt vienošanos trijologos, un nu, kā, kādas varētu būt iespējas no jūsu viedokļa raugoties. Tad, eh, ministrs kundze, šūtas kundze, jums jautājums. Jūs minējāt daudz svarīgus un tādus labus um, jūsu programmas punktus, vēlos uzsākt ar viena no tiem, kas ir savā ziņā arī pretrunīgs. 14. lapusē jūsu prezidentūras programmā mēs lasām, ka par TTIP eh, tiks eh, efektīvas sarunas notiks, ja jūs vēlaties tās pīdīt priekšu. Nu, kā jūs ziniet, eh, nu, debats parlamentā šeit par šo jautājumu ir ļoti sarežģīts, jo sevišķi manā dzimtenē Vācijā ir sarežģījumi. Vai jūs varat sniegt savu personisku izvērtējumu, kāda būs TTIP ietekme konkrēti uz transporta sektoru, kā, kādas varētu ietekmēt transporta sektoru, gan, tad, gan plusi, gan mīnus, kāda varētu būt. Un prioritāšu šo sarakstu izgājām cauri, daudz kas tur ir, bet kā tu pietrūkst, varbūt rusciņš eh, sauszemes ceļu sektorā maķinīt varētu piestrādāt. Es varētu pastāstīt, kādi mēķi jums ir tieši šajā jomā, to es tad nesaklausīju no jums. Tāpat eh, man interesētu sociālā dimensija, tāda transporta sektora sociālā dimensija, tāda darba noteikumi, atalgojums, sociālās tiesības eh, darba devējiem un ņēmējiem. Kādu lomu šī aspekta spēlēs eh, jūs politikā? Mums beidzot. Paldies par eh, autonomiem, autonomiem mašīnām, ka tās iekļaušas savā darba programmā. Parlamentā mēs daudz esam par to runājuši arī. Ir liels entuziasms tā sacīt, un tagad Eiropas komisija. Ir uh, arī izteikusies, ja nākamajā plenārsēdē mēs uzklausīsim. Un uh, ko jūs kā prezidentu piedāvāsiet šajā tēmā konkrēti? Vai jūs domājat, ka arī Eiropas komisija vajadzētu kaut kad drīz nākt klajā ar kādām iniciatīvām, izstrādāt kā, kādu zaļo grāmatu vai ko tam līdzīgi? Paldies! Danke sehr! Paldies, Robertam Zīlam vārds. Kungs, <clears throat> man arī gribētu sveikt uh, abus ministrus. Uh, šis ir tiešām labs uh, piemērs, kādā veidā šis tandēms strādā starp Luksemburgas prezidentūru un, un Holandas, uh, Nīderlandes prezidentūru. Un um, uh, es tiešām gribētu, lai jūs uh, šī tandēma labu iesāktajā domā neaizmirst sakojošo prezidentūru, Slovākijas prezidentūru un tomēr viņas iesaistīt uh, ja ne gluži tādā trojkas izpratnē, bet eh, tomēr starp eh, Nīderlandes un Slovākijas prezidentu būtu vajadzētu eh, būt labam turpinājumam. Par saturu, ko jūs abi minējāt, es, es piekrītu par dzelzceļu ceturto pakotnē. Jūs progress Luksemburgas prezidentošu laikā bija labs. Un, lai arī, protams, droši vien daudz kolēģi uzskata, ka tas nav ideāls no mūsu viedokļa, bet uh, mēs, es domāju, būsim sekmīgi šajās sarunās un, un, un tiešām pabeigsim šo uh, ļoti daudzu gadu garo darbu gan tehniskā pīlārā un tagad politiskajā pīlārā un būsim sekmīgi par sarkanām līnijām. Gan es gribētu vilkt paralēlis arī redziet mums attiecībā uz ostas regulu šodien. Arī ir zināmas sarkanās līnijas, un, un tāpēc arī šis balsojums bija bez uh, mandāta, bet konceptuāli viņš bija pozitīvs. Un uh, es domāju, pēc um, neilga laika, pēc plenāra sēdes, mēs redzēsim, kā mēs virzīsimies ar ostu regulu tālāk. Par lietām, ko jūs pareizi minējāt par inovācijas iekļaušanu transporta politikā, par informācijas tehnoloģiju attīstību un tam līdzīgi, bet kas man uztrauc šajā kontekstā, un ministrs kundze, jūs pieminējāt šo jautājumu par situāciju saistībā ar migrācijas krīzi kontekstā ar transportu. Un šeit, zinot Nīderlandes prezidentūras lielo apņemšanos atrast risinājumus, Te pašā laikā zinot politiskās aktualitātes vairākās dalību valstīs tuvāko mēnešu laikā, martā, eh, pastāv nopietnas bažas Schengenas uh, zonas faktiski pārāvumiem uz robežām, Schengenas pārobežu daļā, kas transportu ietekmē jau šodien, uh, jo mm, šā situācija ir ārkārtīgi politiska. Izmaksas, kas uh, šajos savienojumos, kā starp Zviedriju un Dāniju, šis tilts, kas ļāva cilvēkiem strādāt pendela režīmā, uh, Eh, braukt katru dienu uz darbu faktiski sabrūk. Tās ir milzīgas izmaksas, un eh, ja mēs šādā veidā turpināsim eh, politiski sarežģītā laikā izdarīt nepareizes politiskas secinājumus, mēs varam transporta politikai pārobežu daļā nodarīt ārkārtīgas zaudējumus, kas beig beigās uh, radīs politiski jautājumu, kas, kāpēc šīs izmaksas saistībā ar šo politisko situāciju transporta sektora atstāja tik milzīgas sekas. Vēl jau vairāk, ka mēs TNT programmējot, un arī uh, Connecting Europe Facility naudas resursu. Ļoti lielu uzmanību šeit transporta komitejā vērtējām uz pārobežu projektiem. Tieši tie, kas sākās vienā dalību valstī un beidzās otrā dalību valstī. Tagad uh, politiski uh, turpināt spiedienu šo te infrastruktūru veikt, brīdī, kad jums parādās robeža Schengens uh, zonā, kas, kas faktiski uh, padara šīs investīcijas par nebūtiskām Un vēl turklāt šeit nāk arī privātās investīcijas klāt caur Junker fondu, kuras prasīs, mēs negribam zaudēt savu naudu pārobežu projektos, ja tie nestrādā, tāpēc, ka ir robežu kontrole. Es tiešām gribētu šajā sarežģītā jautājumā, ministrs kundze, jūsu reakciju uz šo situāciju. Kā jūs, kā transporta ministri, redzat prezidentūras laikā risinājums? Paldies! Danke sehr. Jetzt Gesine. Paldies, un tagad Maisners kundze. Jā, paldies priekšsādātāji, un uh, laipni sveikti, protams, abi ministri. Un mans iepriekšējais runātājs, Roberts Zīle, jau raksturoja sarežģīto situāciju, kādā mēs šobrīd esam. Un es domāju, ka abām prezidentūrām Eh, gan Luksemburgas, gan eh, Nīderlandes prezidentūra nāk strādāt eh, Eiropā ļoti sarežģītos apstākļos. Un viss šīs diskusijas par uh, transporta sektoru mm, ir saistīts ar to, ka Eiropai vajadzētu turēties kopā. Un visas šīs problēmas, kas ir saistīts ar bēgļiem un to, ka mēs varam sākt uh, slēgt robežas, nu tad kā mēs virzīsimies tālāk, piemēram, ar integrated ticketing sistēmas attīstīšanu. Uh, Nu, uh, Luksemburga jau ir daudz ko izdarījusi šajā jomā, un es vēlu arī Nīderlandes prezidentūrai um, censties rast rit, risinājums, kas ļautu Eiropai um, saglabāt savu vienodību. Protams, mēs daudz ko varam runāt par mūsu kopējām mm, prioritātēm un tā tālāk, bet runājot par mūsu uzdevumiem, Luksemburga, protams, ir ļoti daudz izdarījusi attiecībā uz dzelzceļa pakotni, un es domāju, ka Nīderlandes prezidentūra to arī turpinās. Un mums ir ļoti laba situācija un sagatavas uh, trialoga sarunām, bet jautājums uh, kā tas viss virzīsies uz priekšu tālāk sarunu procesā, jo gal galā viss var um, iet ļoti labā virzienā un var arī aiziet greizi. Un uh, ir kāda problēma, ko mēs pagaidām neesam, piemēram, atrisinājuši ar, eh, ar saistībā ar Reinu un tā tālāk. Bet, kas attiec uz gaisa satiksmu, nu, šeit eh, process ir nobloķējies. Un interesanti, ka Luksemburgai kā mazai valstī varbūt ir izdevies diplomātiski izkustināt no um, šī te sastinguma punkta lielākās valstis, un ir svarīgi, lai šī te likumdošana saistībā ar uh, pasažieru tiesībām virzītos uz priekšu. Un šeit tiešām neiet runa par kaut kādiem suverenitātes jautājumiem. Te ir runa par to, lai mēs nodrošinātu patiešām uh, brīvu uh, gan uh, cilvēku, gan uh, preču pārvietošanos pa Eiropas Savienību. Un tad, kad uh, šeit kaut kādas suverenitātes problēmas, ko divas valstis nevar viena ar otru savā starpā atrisināt, un ja mēs uh, Tagad eh, runājam par Parīzes vienošanos, eh, zem kuras gal galā mēs visi esam parakstījušies, tie tātad runa par klimata ehm, jautājumiem un tā tāliekam, bet mēs nedrīkstam tagad nobloķēt visus tos jautājumus, kas ir saistīti, piemēram, ar emisiju kontroli. Tātad mums ir jāpārliecina visas iesaistītās puses eh, ka šis darbs ir jāturpina. Nu, velosipēdi, nu, protams, uh, Tas ir eh, lieliski, man ļoti patika arī jūs šī te eh, prezentācija, un eh, Nīderlandieši, protams, ir viena no lielākajiem velosipēdistiem Eiropā. Un var jau būt, ka tas neapšaubām ir nākotnes transporta līdzeklis. Nu, bet ir arī šī attīstība ar ēdjuriteņiem nākotnē un tā tālāk. Jā, jūs minējāt arī inovācijas, jā, tā ir ļoti svarīga tēma visām uh, komitejām, un arī uh, satiksmes jomā mēs daudz ko te varam darīt. Uh, satiksmes ceļu satiksmes drošība ir viens no jautājumiem, kas mums vienmēr ir ļoti svarīgi. Mēs runājam par uh, pašgājēju automašīnām. Nu, uh, vai krāvas automašīnām. Nu, daži uzskata, ka tā ir ļoti tāla nākotne, bet tad ir um, šis te mm, connected cars attīstība un tā tālāk. Un ir, protams, arī jāskatās, kas uh, mums arī tiks piedāvāts uh, digitalizācijas jomā, šajā ekonomiju jomā. Jautājums ir par to, ko mēs varam panākt. Un tad, ko uh, varam darīt uh, smart mobility jomā, lai samazinātu izmešus un tā tālāk, un tur jāatver visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar klientu apkalpošanu un tā tālāk. Tālāk, TNT uh, dienas, jā, tas, protams, ir ļoti labi, tam būtu jābūt katrā prezidentūrā, un ir ļoti svarīgi, lai šīs te e, eh, m, mm, Eiropas metro kartes un transporta koridori, kurus mēs vēlamies, e, Es ceru, ka eh, šī tendence turpināsies un tiks tālāk attīstīta, un mēs nonāksim pie kaut kāda risinājuma. Ostas arī šeit ir jāatrod eh, jautājums, jā, mums šeit eh, tā tad nepietika balsojuma mandātam. Nu, par ceturto dzelceļu pakotni it kā nav daudz manevru iespēju, bet es domāju, ka manevrēšanas iespējas tomēr ir, un mūsuprāt, mums drusku vajadzētu iekustināt padomi. Un kā Ertokungs sacīja, viņš minēja TTIP. Uh, un mēs gribētu zināt eh, atbildi. Es esmu par to, ka eh, vajadzētu noslēgt šo vienošo līgumu ar ASV, jo tas dod ļoti daudz iespējas, bet ja mēs salīdzinām eh, to, kādas likumdošanas spēkā ASV kāda Eiropas Savienībā, nu tad ir jāskatās, kāds varētu būt iznākums. Paldies un tālāk. Maikilanen. Tajā. <clears throat> Kiitoks. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos mūsu viesiem par uzstāšanos. Es gribu teikt, ka man ļoti patika šī doma par vilcienu ar vairākiem vagoniem, kuri Uh, tiek, uh, nu, kā stafeti nodot no vienas uh, prezidentūras otrai, vai šī ideja par velosipēdu, nu, tas ir tiešām ļoti interesanti. Liels paldies Luksemburgas prezidentūrai par veikumu un vēlu panākumus arī Luks, Nīderlandes prezidentūrai turpmākiem sešiem mēnešiem. Man ir jautājums gan Luksemburgai, gan Nīderlandē. Vispirms Luksemburgai gribētu jautāt kādu uh, mantojumu šajā ceturtajā dzelzceļa paketē jūs esat atstājuši nākamai prezidentūrai. Par kādiem elementiem, uh, punktiem jādomā, kam jāgatavojas. Tālāk jautājums Nīderlandē par jaunajiem pakalpojumiem, par jauno digitālo pakalpojumu darba kārtību, ko esat iecerējuši darīt eh, likumdošanas jomā, eh, domājot par jauniem uzņēmumiem, jauniem pakalpojumiem, kādas ir paredzētas tiesības, kādi būs pienākumi, jo eh, ir jābūt vienlīdzīgai situācijai salīdzinot ar uzņēmumiem, kas darbojas jau ilgāku laiku. Paldies, liels paldies Karima Dēlī arī ir ierakstīts rakstā, un es vēlējos pateikties Bauškungam par veikumu un arī vēlu panākumus Nīderlandes prezidentūrē, un ceru, ka šī lieliskā sadarbība, kas bija uzsākta, arī turpināsies. Šeit tika pieminēta velosipēda attīstība kustības ceļakārti. Jāsaka, prezidentūras pārstāvis bija eh, kaismīgs velobraucējs, arī komisāre ir kaismīga velobraucēja, un tādēļ arī, eh, eh, protams, arī no Luksemburgas sanāksmes laikā no sanāksmju zāles uz pusdienām braucām ar velosipēdiem. Tas bija tāds labs piemērs. Un tagad uh, uh, tā gribētu runāt par subsidiaritāti un pilsētu mobilitāti. Uh, vienmēr nākas dzirdēt, ka šis jautājums esot subsidiaritātes jautājums, bet uh, Nevar tā būt, ka pilsētas um, prasa Eiropas naudu, bet pēc tam to izmanto pretēji Eiropas izvirzītiem mērķiem. Ja tas tā ir Eiropas nauda, tad jānosāk arī uh, Eiropas uh, uh, mēroga prasības, kādi mērķi ir jāsasniedz. Un, uh, ir jābūt šādai sadarbībai, un ja mēs vēlamies sasniegt izvirzītos klimata, klimata mērķus, tad mums ir jārīkojas ātri, efektīvi un tā, lai visi būtu ieguvēji. Un vācu ministrs ir pārakstījis, ka vairāk nekā puse eh, kravu pārvadājumu Eiropas pilsētās būtu jānodrošina ar velotājiem transportu. Un tas izklausās neticām, bet, nu, citi ministri tam piekrita, nu, tas ir liels panākums. Un runājot par velosipēdu ražošanu, jāsaka, šeit ir vairāk darba vietu nekā tērauda rūpniecībā Eiropā. Tā tas ir. Un tas Es, es zinu, ka Fransua Baušs iestājas un ir uh, statistika par dzelzceļu un par uh, uh kuģniecību un jāsaka, ka Eirostat uh, bloķē visu un ap absolūti nenāk uz priekšu attiecībā par RTMS izmantošanu uz lokomotīviem. Ir jau visi priekšnosacījumi, bet Eirostat nevēlas sadarboties ar Eiropas dzelzceļa aģentūru. Nu tad komisija ir jāaktīvāk jādarbojas. Un kaut un jāpanāk, lai šī blokāda beigtos. Tālāk par aviāt, e, konkurence aviācijas nozarē. Šeit ir e, liels apdraudējums no Persijas jūras līča valstīm un Turcijas, kur valsts subsidēja šīs aviolīnijas, bet arī Eiropā tā ir e, ka atsevišķas valstis arī sniedz atbalstu aviolīnijām. Un, nu, ja mēs raugamies uz Persijas jūras uh, līča valstīm un sakām uh, uzmanīgi, uzmanīgi, šeit ir valsts atbalsts, ir jābūt uzmanīgiem, bet mums ir arī sev jāsavad viss kārtībā pie mums. Un uh, ko ir paredzējusi darīt Nīderlandes prezidentūra šī tikšanās uh, Amsterdamā bija ļoti veiksmīgi, bija labas diskusijas, bet, nu, ja mēs sākam konkurence, bet tikai ne pie mums mājās, tā nevar. Uh, Un vēl punkts, ko pieminēja Gezina Maisnere par dzelzceļa tīklu Eiropā. Mēs trīs eh, desmit gadus cenšamies Eiropu savienot, un tagad atkal parādās šīs uh, eh, eh, robežas. Un būtībā tas nav nemaz tik sarežģīti un dārgi šo visu sistēmu savienot, tas ir lētāk nekā būvēt tuneļus, un tā būtu Eiropas pievienotā vērtība. Bet dalībvalsts, protams, pirmkārt Eiropas naudu izmanto nacionāliem projektiem. Un es eh, vēlu panākumus dalību um, eh, Nīderlandes prezidentūrai uh, turpināt iesākto darbu. Tagad vārds uh, Pēteram Lundgrēnam. Paldies, vēlos pateikties uh, ministrus, kas pie mums ir ieradušies. Uh, kolēģi jau ir uzdevuši daudzus jautājumus. Nu, es uzdošu vienu jautājumu Nīderlandes prezidentūrai. Nīderlande jau uh, daudzus gadus ir izslavēta ar savu pieredzi, kompetenci transporta jomā, gan jūras transportā, gan Uh, sauszemes, gan uh, gaisa transporta jomā. Mm, Zviedrijā ir zināmas problēmas bijušas ar kabotāžas pārvadājumiem. Nelieli uzņēmumi ir bijuši spiesti uh, pārtraukt darbību negodīgas konkurences dēļ, un uh, ir tiešām nepieciešams sakārtot uh, šo jautājumu attiecībā uz kabatāžas pārvadājumiem. Likuma devēji nav šo problēmu paredzējuši uh, pieņemot likumus. Nu, ja mēs palūkojamies, piemēram, uz e-rezondu gadīju, uh, tiltu un varētu Uh, izmantot šīs iespējas, bet, uh, diemžēl, šie pārvadēm turp un atpakaļ uh, šī problēma nav atrisināta, un tāpat ir arī Dānija un kolēģis pieminēja šis kontrols uz ērezundas tilta un briesmīgās kontrols. Es pats esmu braucis pavisam nesen pār šo tiltu un nekādas lielās kavēšanās nav, drusciņi tikai piebremzē un brauc tālāk un var parādīt pasi un es neteiktu, ka šīs problēmas būtu tik smagas uz, uz tiltu. Šie, šie apgalvojumi ir stipri pārspīlēti. Tālāk par uh, kabatāžas likumu došanu šajā pro, no, jomā ir milzīgas problēmas, sociālais dempings un uh, tas viss ir saistīts ar tādu sistēmu, ka ir iespējams uh, krāpties un rīkoties negodīgi. Uh, es gribētu jautāt Nīderlandes prezidentūrai, ko konkrēti mēs varētu darīt, lai aizpildītu likumdošanas robus. Paldies! Lielas paldies! Tie bija grupu koordinātori. Un uh, vispirms došu iespēju atbildēt, un man vēl ir pieteikušies uh, 11 runātāji pēc tam. Vispirms Franšsua Bauš. Atbildēšu vispirms uh, deputātam Ertugam, kurš uzdeva tātad konkrētu jautājumu, un arī Kilonens kundz uzdeva praktiski tādu pašu jautājumu, tikai nedaudz izvērstākā veidā. Tātad centīšos atbildēt uz abiem jautājumiem. Vispirms mans personiskais vērtējums par ceturto dzelzceļa pakotni, kādas šeit varētu būt grūtības, nu un uh, kādu mantojumu mēs nododam tālāk Nīderlandes prezidentūrai. Man, nu, prāta varētu pabeigt šo darbu līdz aprīlim trilāgu sarunās ar parlamentu. Mēs Luksemburgas prezidentūra lielā mērā orientējāmies pēc parlamenta pirmā las lasījuma eh, gan attiecībā uz šo filozofisko pieeju, kāda ir parlamentam, un Un tas liecina, tāpēc arī mums tik veiksmīgi noru, norit šie trialogi, un tāpēc es esmu tik optimisti noskaņots par uh, turpmāko norisi. Nu, grūtības varētu rasties, ja mēs novirzamies no šī ceļa un ce notiek centieni no dalību valstu puses caur parlamentu atteikties no šīs filozofiskās pieejas. Un uh, teiksim, Um, nevar jau uh, pieņemt tādus tiesību aktus, kas ignorē uh, reģionālos aspektus. Tā it kā visas 28 valstis būtu pilnīgi vienādas. Un, nu, varētu šeit rasties grūtības. Es domāju, ka panāktais kompromiss un arī komisija ļoti priecājās par Luksemburgas panākto kompromisu, un es domāju, ka es ceru, ka netiks meklēti apvedceļi, lai kaut kā šīs pamatnostādnes atkal pārskatītu. Un es esmu optimistiski noskaņots attiecībā uz sarunu gaitu un ceru, ka uh, mums izdosies tās uh, pano, eh, pabeigt. Un eh, runājot par mūsu īstenoto pieeju un parlamenta pieeju, eh, strādājot pie dzelzceļa pakotnes, es domāju, ka mēs varētu arī citos jautājumos mācīties no tā, kā mēs esam strādājuši. Un uh, un uh, Tāpat man jāsaka par pirmo pīlāru, tehnisko pīlāru. Uh, nu, pra, tur nekas nav, praktiski viss jau ir pabeigts, un tas ir, kas ir atl atlīdz ļoti uh, ātri jāpabeidz tik līdz oktobrī, tik tika panākts uh, kompromiss, tad arī uh, otrais un uh, trešais pīlārs tika pabeigt relatīvi ātri, 18. decembrī iesniegt parlamentā. Un pēc tam komisija uzdeva papildu, papildu jautājumus, bija zināmas grūtības, bet, nu, tagad viss virzās uz priekšu, un februārī parlaments varētu apstiprināt tehnisko pilāru. Es ceru, ka tas tā arī notiks. Nu, nav nekāds pamats par to šaubīties, un mēs esam visi optimistiski noskaņoti par uh, darba pabeigšanu. Un es Uh, esmu pārliecināts, ja mēs ievērosim to, par ko esam vienojušies, tad uh, tas, kas tika uh, pieņēmts oktobrī padomē un ņemot vērā parlamenta šo filozofisko skatījumu, tad mēs varam virzīties ļoti strauji uz priekšu un šis darbs varētu būt pabeigts jau martā. Mēs uh, konstatējam arī komisijas reakciju. Uh, jā, es domāju, ka sejas izteiksme, nu, būtībā visu jau pateica. Vēlējos precizēt kaut ko. Uzdodot savu jautājumu, varbūt es uh, nebiju gana precīzs. Es uh, norādīju, varbūt uh, ne, nevis uz padomu, bet uz komisiju. Bet es, manuprāt, pietiekami skaidri atbildēju. Jā, gan skaidri atbildējāt, tas tiesa. Varbūt komisija tomēr varētu par to izteikties arī. Nu, eh, raudzīšos eh, te sekmēt sastarpējo sapratnes ar priekšstādātājus un tagad dosim vārdu Nīderlandes ministri. Atvaino, atvainojos, eh, laikam priekšstādājs tur pateicās Nīderlandes ministrei, protams, vārds. Um, <clears throat> thank you, Mr. Ch Paldies, priekšstādātāji. Varbūt um, Pirmo atbildu sniegšu holandiešu valodā, jo Mandrakam kungs bija pirmais vajadzētājs. Jā, paldies jums par um, jautājumu katrā ziņā. Un um, jūs minējāt daudz uh, dažādus aspektus, um, emisijas, piemēram, ko es varbūt uh, plaši neaprakstīju, bet uh, nu, parlamenta um, pārziņā tagad ir uh, pieņemt attiecīgo lēmumu, bomba atrodas jūsu laukuma pusē, kā mēs teikt. Un, uh, Vēl nezinu, kā ritēs sarunas par uh, pamat direktīvu. Bet katrā ziņā es ceru uz jūsu sadarbību. Un, uh, mums noteikti būs uh, maksimāli ātras un raitas diskusijas par šiem jautājumiem. Varbūt ne obligāti transporta padomē. Par šiem jautājumiem tiek runāts trīs dažādās padomas un formācijām. Es domāju, ka galīgi atbildība būs jāzinās vides kolēģiem, bet, nu, katrā ziņā prezidentūra ir viena un nodošu šo ziņu tālāk kolēģiem, lai gan pat varbūt par emisijām ne tik daudz atbild. Tālāk jūs vēl vaicājāt par finansēšanu, par uh, iespējamo papildus finansējumu mazām laivām, kas kuģo priekšzemes uh, jūras, tātad uh, ūdens ceļiem. Un uh, pamazām šo sistēmu veidot tādu integrētāku, um, ciešāku. Es piekrītu, ka. Uh, Tā ir viena potenciāla joma, kur mēs eh, varētu piešķirt eh, papildus finansējumu, pirmkārt, jau arī ūdens ceļu uzturēšanai, eksploatācijai. Un tad arī TNT kontekstā arī mēģināsim pieslēgt tātad arī ūdens ceļus eh, šai sistēmai. Un cerams, ka arī partneri sapratīs, ka tas ir svarīgi. Tālāk, Ertuka kunga jautājums par TTIP. TTIP nolīgums ar ASV transporta jomā, ja sevišķi jūras transporta jomā, tiešām eh, nu, mums te ir liels neintereses sarungaitā, tātad tieši jūras transporta jomā. Sarunas turpinās. Līdz ar to pat labi man ir grūti prognozēt, kādas varētu būt sekas transporta sektorā, transporta nozarei. Bet, nu, kopumā jūs um, eh, aicināt izteikt man personisko viedokli, varbūt personisko viedokli varēšu jums uh, pa, pavēstīt um, fitkārt, jo galu galā tagad man jāpārstāv oficiālais viedoklis, bet es domāju, ka brīvās tiesniecības nolīgums atstās labvēlīgu ietekmi. Tas atvērš papildus tirgus, jaunas tirgus, eh, kas būs pieejami Eiropas transporta sektoram. Tā kā, nu, pagaidām, lūk, tā es raugos uz šo jautājumu, savu personisko viedokli jums, jums izklāstīšu citkārt, kādā citā reizē un vietā. Tālāk jūs veicājāt, eh, kādas ir mūsu iniciatīvas, mūsu iestrādnes. Uh, eh, attiecībā uz sauszemes ceļiem, tātad uh, tiesību aktiem sauszemes ceļu jomā. Nu, konkrētu priekšlikumu galdā šobrīd nav mums prezidentūras laikā. Nenotiek nekāds leģislatīvais darbs pie šiem jautājumiem. Protams, es zinu, ka komisija turpina darbu pie ceļu pakotnes, un cik sen tad viņi nāks ar to klajā kaut kad um, šī gada otrajā pusē pēc mūsu prezidentūras. Un nu, sociālās eh, dimensijas gan ir apspriestas arī Bauša eh, kunga prezidentūras laikā sociālā dimensija saņēma papildus uzmanību, un toreiz vis, visvairāk tika spriests par to, kā daudzās dalību valstīs eh, tiek uzskatīts, ka nav nepieciešams papildus regulējums sociālās dimensijas jomā, bet ir nepieciešams labāk īstenot tos tiesību aktus, kas jau ir pieņemti un kas nosaka sociālās jomas attīstību tātad. Un tas pēc attiecas arī uz Zviedrijas uzdotiem jautājumiem, piemēram, jau. Sociālās dimensijas normas ir iestrādātas dalībvalstīs daudzveidīgi, un eh, līdz ar to šajā jomā nu, ir tāda zināma nedrošība. Ko, es domāju, komisija pievērsīs eh, uzmanību šiem jautājumiem arī sausums ceļu tiesību aktu pakotnē. Es nezinu, ko viņi īsti pērina, bet nu, varbūt jau var, var paši viņiem arī pavaicāt attiecīgi. Tad tālāk, eh, Tuka kungs vaicāja arī zin par uh, Lūk, kāda lieta viņi tad, tad eh, mums pateicās par sadarbību ar komisiju, par eh, automātiskiem eh, transporta līdzakļiem, par tā sakot, Connected Driving iniciatīvu. ko tad plānojam šajā jomā. Man tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo es domāju, ka mēs daudz ko varam iegūt. Es sekmēju, promotējot inteliģentu zāļu mobilitāti, jo sevišķi automātiskos transporta līdzekļus, Mums nu, runāja pieminēja, man tas ir svarīgi, jo līdz ar to samazināsies degvielas patēriņš, būs mazāk avārija. Labāk tiks um, izmantotas pieejamās jaudas un um, ļoti teicam, ka jūs no savas puses arī um, lūdzat komisiju pievērst uh, uzmanību jautājumu plenāru sēdē, pakomentēt tātad šo jautājumu kādā no gadāmajām transporta, respektīvi parlamenta plenāru sēdēm. Mēs mēģināsim panākt vienošanos dalību valstīm, varbūt tā varētu būt kā mm, Amsterdams deklarācijas, sacīsim. No, kur mēs runājam par to, kas būtu jāregulē, var, var, varbūt eh, mazāk jāregulē, vairāk jāregulē šajā jomā. Nu, varbūt um, privātuma aspekti, tad datu drošības jautājumi, citu drošības jautājumi varbūt, un kur būtu nepieciešams um, relaksēt, sacīsim, nu, atvieglot regulējumu. Nu, tas um, nav jūsu pilnvaru lokā, bet vīnas um, līgums nosaka to, ka, piemēram, vadītājiem allaži rokām jābūt uz stūris, un tas ir diezgan. Uh, vecmodīgs eh, postulāts, ja mēs ņemam vērā dažādās inovācijas un tehniskās iespējas, un nu, tas izklausās dīvaini. Tā kā ir šis tas, kas būtu maināms, kas būtu jāmaina, bet, protams, es vēlos eh, sarūpēt visu tādu valstu atbalstu, jo ir svarīgi, lai mēs to darītu unificēti. Lai nebūtu tā kā vilcieniem, ja, kad, teiksim, pārbraucot pār robežai, jums jāmaina kāda, kāda drošības sistēma Bet ar jauniem saslēgumiem, protams, vilcieni pārvietojas bez šādas vajadzības. Zīles kungs un Maisens kungs arī vecāja par ostu pakalpojumu regulu, ko tad plānojam darīt šai sakarā. 14. gadā tika pieņemta vispārīgā pieeja padomē, kur tiek respektēti galvenie komisijas priekšlikuma elementi, bet vienlaikus arī uh, ir zināms elastīgums un arī administratīvais sloks tiek samazināts. Nebija viegli panākt vienošanos padomē, bet Itālijas prezidentūras pilnā laikā 15. 14. oktobrī viņiem to izdevās, tātad iz, viņi izdevās panākt kompromisu par tekstu un tādu vispārīgi plašu padomus atbalstu un to laiku. Prezidentūra sauc šos sarunu iznākumus par realistiskiem un pragmatiskiem. Nu, tieši šis teksts būs attiecīgi arī padoms izvēles punkts sarunās ar parlamentu. Mm. Nu, kā es jau sacīju, esmu nu gatava sākt sarunas. Man žēl, ka jūs eh, komitējā šodien eh, nenobalsējāt par šo mandātu. Un aicinu jūs eh, maksimāli drīz tomēr sarūpēt šo balsojumu un, un, un nu, attiecīgi nobalsot par šo dosie. Tad vēl liels kungs vecāji, ko plānojam celstaļu pakotnes sakarā, ja sevišķi par tirgus pīlāru runājot. Nu, Bauškungs jau to īsti pakomentēja, manuprāt, ļoti labi. Nokomentēja, ka nu, runa par kompromisu, kompromisu, kas tika panācis ar daudzām valstīm, daudzām dažādām interesēm. Nu, tā kā nu, nevis nav, ne, neviens nav pilnībā ideāli apmierināts ar kompromisu, bet tāda ir kompromisa daba, kompromisa gars. Kompromiss nenākās viegli. Protams, ka ir dažāds individuāls uh, vēlms arī jums uh, šeit, uh, šīs institūcijas deputātiem. Tā kā, nu, ir nepieciešama padziļināta diskusija par to, ko varam panākt, kas ir pavēlkams, kas nav pavēlkams, tā teikt. Nu, un es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos par tirgus pīlāru jau līdz eh, šī gada lieldienām. Maisneris kundze un arī Zīles kundze vecāja par migrācijas aspektu. Nu, šis jautājums komisijas līmenī vairākas reizes arī pacelts. Eh, Tātad kādas ir iespējamās problēmas, runājot par uh, situācijas robežām un to, kā migrācija ietekmē transporta sektoru un transporta izmaksas. Nu, šajā jautājumā vairāk kā taisnība jau pacēlas komisijas līmenī, kā es sacīju. Mūsu transporta um, padomas darba kārtībā šis jautājums gan nav iekļauts, bet tas nenozīmē, ka tas nebūtu svarīgs. Tas ir svarīgs jautājums, un mums vēl ir nu, jā, jāskolīdz tam. Uh, kādu ietekmi diskusijas vienā padomas formācijā var atstāt uz citiem sektoriem, citām nozarēm. Tas vēl ir jāapturprātā, un nu, tas attiec ne tikai uz dalībvalsts līmeni, bet arī starptautisko līmeni, tātad te, te migrācija um, skar arī citas jomas, tas jāņem vērā. Tālāk Mēsnes kundze mēcāja, kā te varētu atbloķēt tā sacīt aviācijas failus, aviācijas tiesību aktus, un, uh, nu, Es labprāt jums varu prieku paziņot, ka esam to, tos atbloķējuši. Nu, nevar nekad zināt, bet, nu, katrā ziņā pat labam. Pagaidām te ir divas dalība valstis, ka, kas divu valstu valdības un kā arī Gibraltāra valdība, kas pagaidām nav raduši risinājumu. Prezidentūra gatava sekmēt šos procesus iespēju robežās. Mums šajos, šajā procesā gan nav spēlējuma formālumu, te ir tātad ārlietu ministriem un valstu valdību vadītājiem jāpiestrādā. Mm bet jā, var palīdzēt mums rast risinājumu un atbūtēt šos aviācijas failus, nu, tas, tas jau būtu lieliski. Es, protams, būtu no savas puses arī gatava, tad bez um, kavēšanās turpināt darbu pie šiem dosijām, jo sevišķi par pasažiertiesībām, vienotās debesis, un te noteikti būtu jāpanāk progress. Um, ir liels, tad spiediens izlīdz attiecīgiem ekspertiem, ja jums ir kāds, kāda vieda ideja prātā, kā tad šo atbūtiešanu panākt, tad, tad eh, dariet tik to zinām. Man. Tālāk tiek uzdots jautājums, eh, ka par, Parīzes nolīgumā netiek skatīts starptautiskās aviācijas aspekts. Kādēļ tā? Runājot par aviāciju un jūras sektoru, tie joprojām nav skaidrs, eh, kāda būs jaun, šo sektoru loma jaunajā klimata, klimata konvencijā. Uh, Un pareiz eh, tekstā ir skaidrs, eh, skaidri tāda nospraustas eh, šo sektoru atbildības jomas. Gan aviācijas, gan jūras transporta jomā būs jāveic pasākumu, lai samazinātu CO2 izmešus. Un mūsu atbildība savukārt ir turpināt to uzsvērt, nu, no mūsu viedokļa raugoties, tad uzsvērt tā, lai šis te patreizais uzrāviens, kas uh, um, arī figurēs starptautiskā aviācijas organizācijā, netiktu zaudēts. Un, protams, vienmēr par citiem transporta veidiem. Vēl Maisners kundze vajadzēja arī par integrētajām biļetēm. Integrēto biļešu sistēmu, tā, tas ir svarīgs elements eh, sarunās par ceturto dzelzceļu pakotni. Un nu, tas ir svarīgs mēģis, ja vēlamies eh, nodrošināt to, lai sabiedriskais transports ir pievilcīgāks. Pie tā būs jāpiestrādā, bet eh, nu, nav obligāti nepieciešams kāds regulējums no Eiropas puses šo rezultātu panākt arī citos, ar citiem veidiem, citiem līdzekļiem. Šeit gan um, Eiropas uh, līmeņa uh, risinājums arī nenāktu pas kādu, jo diezgan daudz tādu komerciālu um, pasākumu, dažādas uh, programmas un tā tālāk, un, un skatīsimies, kāda tirgus pats mēģinās gal, tiek galā ar šo problēmu. Kremerkungs. Kremer. Par transporta statistiku jūs vaicājāt, Kremerkungs, un, un zinu, ka jūs esat liels uh, šīs tēmas fans, es zinu, ka arī, ka arī uh, um, pašbraucēju mašīnu fans jūs esat, es gan nezinu, kāds saistās ar dzelzceļojumu, bet nu labi, lai nu kā. Mēs vēlamies uh, panākt pozitīvas rezultātus darbā pie šī dosie, kopš 14. gada um, decembra tas ir bloķēts. Parlaments uh, vēlas 8a pantu, kas prasīja dalību valstīm veikt obligātus pilotu pētījumus par noteiktiem infrastruktūras uh, datiem, un padomu saprot, ka Parlaments prasīja piekļuvi papildus datiem attiecībā uz drošību un piekļuvi. Un jūs skatāt, ka vairums datu, ko pieprasa parlaments šādā tā, tādā formā tiek vākti. Digi Move arī to dara un arī citi tiesību akti to nodrošina. Mēs saprotu, ka jūs esat vienojušies arī par neleģislatīvu risinājumu ka parlamenta pieprasītos datus varētu iekļaut uh, saprānas memorandā starp Eurostatu un DG Move, tātad Eurostatu un Eiropu. Tātad eh, šo institūciju svarbības eh, tātad, eh, liegumā Traibutuma komisijas 16. gadā programmā norādīts, ka tā ir gatava atsaukt šo priekšlikumu, ja neti, netiks panāks turpmāks progress mūsu, tātad Nīderlandes prezidentūras pilnvaru laikā. Tad vēl Krāmer kungs, jūs vecājāt par mandātu sarunām ar Persijas līča valstīm un par vienlīdzīgu konkurenci. Nu, jūs vaicājat par konkurenci aviācijas jomā vispār, tad jums laicam konkurētspēju tātad dzelzceļa jomā, kā tad ir aviācijas jomā. Nu, es domāju, ka daudzpusējs um, sarunas var būt īstais instruments, lai vestu sarunas, ja runa par, par vīdes um, darba jautājumiem, darba apstākļiem, respektīvi, un citiem jautājumiem, kas saistās ar dalību valstu interesēm, robežām, piemēram nepieciešama regulatīvā konverģence attiecībā uz vienlīdzīgu konkurenci, aviolīniju īpašumu tiesības no tenāk to visu var efektīvi apspriest uh, Eiropas Savienības līmenī daudzpusējās um, sarunās un uh, koncentrējamies uz uh, vienlīdzīgu konkurenci. Un tā būs mūsu tātad uh, mērķi integrāli sastāvošajās sarunās. Lungrēn kungs, um, jūs taujājāt par uh, Nīderlandes tiesību aktiem, bet nu, atkal es šeit ne, neesmu gluži kā Nīderlandes ministri ieradusies, bet patiesībā kā uh, transporta ministru padomus priekšsēdētāju šodien, bet, nu, jūs vajadzētu par kabotāžu, kabotāžas tiesību aktiem. Un, jā, um, jūs pieminējāt um, Eirozonas tiltu kā piemēru tam. Un kā tad uh, ar tiesību aktiem šajā jomā? Runājot par eh, sauszemes eh, ceļu tiesību aktu sociālajām implikācijām, spēdām arī par šo jautājumu. Varbūt tā nav nepieciešams jauns regulas un, un tiesību aktu, bet īstenošana. Jāstāsta, kā tiesību akti tiek īstenot dalību valstīs, vai tas notiek eh, unificēti, kā mēs kontrolējam šo īstenošanu. Kā mēs risinām kabatāžas problēmu? Un, uh, Nu, redzam, ka dažādās valstīs risinājumi ir atšķirīgi. Tālūk ir pirmā problēma, ko esam uztaustījuši. Un tad, izsot no tā jāskatās eh, par īstenošanu runājot, eh, vēl izturks īstenošanas aspektiem ir kāda papildus aspekta, kas būtu jāregulē. Tā esam vienojušies transporta padomē, tātad sākumā skatāmies, kā ir īstenošana. Un, ja kaut kas nestrādā, tad pieņem jaunu regulējumu, bet ne, ne pirms tam. Bet, ja ir kādas vietas domas padomā, kaut tad spēriet tik vaļā tā sacīt. Skatīsimies, ko tad eh, varam darīt. Varbūt, ka kaut kas iedzēs tur sanāk turpmākajās debatēs. Un, nu, lūk, priekšsētāts, eh, man šķiet, ka esmu atbildējis uz eh, visiem uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Un nu, tā mums ir jau pusstunda laika, un uh, ir pieteikušies desmit uh, ļautiņi, katram pusotru minūtu laika. Aicinu jūs izteikties īsti un precīzi, un nu, tad atkal būs vārds ministriem atbildē. Un līdz šim debati bija, es teicu, tiešām ļoti interesanti, un tādā garā arī turpināsim. George Bachs. Äh, erstmal meinen Glückwunsch. Paldies iesaukumā. Vēlos äh, vēlēt visu to labāko jums, Belškungs, jūsu äh, līdzstrādniekiem arī visu labāko vēlos novēlēt. Ļoti nu, labs paveiks darbiņš un veiksmīgs gads. Priekšsētājs kaut ko komentē, bet deputāts saka, ka nu, jāsauc, lai es īstajos vārdos. Un nu, paldies jums par skaidrojumiem saistībā ar atseju pakotni. Arī mēs esam nedaudz nobušījušies, ka kaut kā tiks meklēts tagad eh, kaut kā kādu kompromisu mums te ieskapēt. Ķēķi durvīm tā sacīt, ja kaut kāds jauns priekšlikums eh, mums varētu te ieskapēt un, eh, nu, esam norūpējušies tiešām. Mums arī šādi tādas pašas bērnas, un nu, tāpēc ir labi, ka Luksemburgas prezidentūra kopā ar Nīderlandes kolēģiem pieturēsies tālāk pie, pie šīm te vadlīnijām. Vēlos īsi vecāt, Bauškungs, jums, eh, kāds, kāds ir iznākums attiecībās komitoloģijas eh, procedūru? Mēs esam vīlušies, tas nav tik ambiciozs, kā, kā būtu gribējuši. Un jaunākie pavērsieni, kā jūs tiem raugāties un, un eh, kā tur varēs panākt vēl vienošanos. Un tad, uh, Par sociālo dempingu runājot, pozitīvi vērtēju to, ka mums ir iniciatīvas tātad uh, sausiems transporta jomā, tātad uh, kravu pārvadāšanas jomā, sociālais dempings, kas tur figurēja, tagad ir samazināts. Nu, vēršos pie Nīderlandes ministres. Uh, paldies jums arī par jūsu komentāriem, kā jūs raugāties uz sociālā dempinga jautājumu. Tā mums ir svarīga tēma, Alž, un jūs grasāties darīt šajā jomā? Tāpat, kas attiecas uz pasažieru tiesībām un Single European Sky un FC, šis te jaunais vārdiņš netika uh, piesaukts, bet uh, tas tomēr ir svarīgs infrastruktūras investīcija jautājums. Kāds jau nu, kādreiz attiecību, uz attīstību šajā jomā un atvainojos, ka varbūt uz cim pilgrinā. Jā, no nu, Ibrasēļas jau, jau jūs uh, pārtraukt. Nākamā kolēģa. Jā, paldies, lieliski jūs šeit redzēt īpaši eh, dzirdēt par jūsu darbu un par jūsu patiesu apņēmību veidot eh, vidē draudzīgu transportu. Un es vēlētos, lai visas Eiropas Savienības dalībvalsts un visas prezidentūras eh, demonstrē tādu pašu apņēmību. Un šajā sakarā es vēlētos jūs uzteikt par jūsu aprīlī ieplānoto darbu par Smart Cities un Smart Mobility, un es domāju, ka Jūs labi zināt, kādu rezolūciju mēs esam pieņēmuši par šiem jautājumiem pagājušā gada decembrī. Es ceru, ka tas tiks iekļauts jūsu darbā, proti par uh, sociālo iekļautību un uh, cilvēku nodrošināšanu pieejai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jo ir ļoti svarīgi, cik svarīgs ir sabiedriskais transports un iekļaujošs un e, pieejams transports pilsētās. Un e, ir svarīgi, lai mēs panāktu progresu šai jomā. Un vēl viens īsts jautājums. Daļa no mums ir parakstījis rakstīt, rakstisku deklarāciju par uh, mērķiem, kāda būtu jāsnie, jāsasniedz ierobežojot uh, traumas uh, ceļu satiksmē. Uh, un uh, Išmails ir pievienojis šai deklarācijai arī citu, varbūt jūs varētu vairāk par to pastāstīt. Zinātnieki, uh, zinātnieki pētījumi rāda, ka pāri par 200 tūkstošiem uh, traumu, kas maina visu cilvēku dzīvi, tiek, uh, tātad uh, ir vairāk kā 200 tūkstoši tieši šo Eiropas saimnībā katru gadu. Tā kā es aicinu visus parakstīt šo rakstisko deklarāciju. Jā, paldies tālāk, Džekija Foster, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Man <clears throat> gribētu uzteikt lielu pateicību Luksemburgas prezidentūrai par lielisku paveikto darbu. Un eh, tas eh, arguments, ka ir eh, vērts izdarīt varbūt nelielāku skaitu lietu tik ļoti īsā laikā, ir ļoti labs, un arī Nīderlandes prezidentu šķietam seko. Pār aviācijas pakotne esmu uh, referente pār dronu civil, uh, izmantošanu uh, uh, nemilitāriem mērķiem, un man tiešām patīk uh, šī virzība, kāda pašlaik ir, un cerams, ka komisija un arī padomu sekos tam, ko parlaments ir iesāks, iesācis. Nākošais jautājums - konkurence. You know, too. So as a Brit and uh, my fellow colleagues. Um... Um, daudz mani kolēģi no Nīderlandes uh, ļoti labi zina, ko nozīmē būt globālam spēlētājam, un es būtu ļoti piesardzīga šeit mm, izvēloties virzienu attīstībai. Mēs nevaram noteikt, kā trešo valstu avio kompānijas tiek finansētas. Un uh, ir ļoti svarīgi šeit būt piesardzīgiem un nevis tikai tāpēc eh, vien, uh, ka eh, Persijas līča valstu aviokompānijas ir lielākās Airbus lielo lidmašīnu pircējas, un tas būtu jāņem vērā, to nedrīkst aizmirst. Es esmu pret protekcionistiskiem pasākumiem, bet mums ir jābūt eh, ļoti pamatīgām debatēm un jāsaka, ko, kādas sekas var būt no jebkura mūsu pieņemtā lēmuma. No nu, es ar eh, Nepacietība gaida mūsu sadarbību un EKR e grupa jūs noteikti atbalstīs. Paldies tālāk, Pāvils Telička. Paldies, priekšsēdētāji, ietaupīšu laiku. Man drīzāk nav jautājumu, bet komentārs. E, izsaku atzinību Luksemburgas prezidentūrēm Bauškungam. Un e, ministrs kundze, jums es vēlu panākums Kas mums eh, čehiem un nīderlandiešiem ir kopējs? Nu, tas ir tiešums. Eh, runājot par trialogiem, eh, par uh, publisko pakalpojumu līgumiem. Ja pagājuši nedēļa bija runa par to, ka iekšējā tirgus potenciāls ir jāatver Šķiet, ka padome dara kaut ko pilnīgi pretēju. Nu, tas redzējums, ko jūs parādījāt ar tandēm, mēs to varētu uztaisīt par tādu daudzvagonu riteni, bet pašlaik izskatās, ka padome iet citā virzienā. Tam tiešā līguma piešķiršana, piešķiršana tā tālāk, tam nav nekāda sakara ar iekšējā tirgus potenciāla atvēršanu. Drīzāk šī ir iespēja, eh, ja mēs vēlamies panākt situāciju, kad katrs var saņemt līgumu, mums ir jāpapūlās. Un eh, galvenā sarkanā līnija, eh, vismaz tai vajadzētu tādai būt, respektīvi patērētāja interesē, interesēm. Un pašlaik man šķiet, ka virzība ir ļoti liek vilties, mēs vēlamies panākums, jo ātrāk, jo labāk, bet ir nepieciešama īstā kvalitāte. Ja, Karin Madeli. Karin Madeli, lūdzu, nākamā. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uh, tiešām uzteikt, uzslavēt Luksemburgas prezidentūru kas patiešām sadarbojās vārda vistiešākajā nozīmē ar mums parlamentu, ar deputātiem, un jūs pierādījāt savu kompetenci un vēlmi virzīties uz priekšu. Un es gribētu eh, jūs uzslavēt arī par tādu eh, vēsturisku sasniegumu, ko esat guvuši, proti, ka ir pieņemta deklarācija par velosipēdu. Runājot par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, es esmu referenti par šo jautājumu bijusi un uh, ceru, ka jūs tikpat neatlaidīgi turpināsiet strādāt pie šiem jautājumiem un ka stafeti pārņems arī Nīderlandes prezidentūra. Man ir tāds tehnisks jautājums, kā esat paredzējuši nodot stafeti no vienas prezidentūras otrai. Jūs, kā jūs, ministrs kundze, es arī gribētu jums pateikties un norādīt, ka šodien uh, milzīgs izaicinājums ir uh, gaisa piesārņojums pilsētās. Mēs zinām par Volkswagen dīzeļu skandālu. Bet tas, tā, tie vēl tikai ir ziediņi, var, var teikt, salīdzinot ar to, kas mūs sagaida nākotnē. Jūs esat, jūs organizējat ilgspējīgas pilsētu mobilitātes fórumu un vajadzētu noteikti apspriest jautājumu par veselības aizsardzības aspektiem uh, Eh, svarīgi ir šie COP21 lēmumi, un eh, jūs teicāt, ka sekosiet eh, šo lēmumu īstenošanai transporta jomā, kuģniecības jomā. Cerams, ka varēsim ar rezultātiem lepoties, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Un priekšsēdētāja kungs, es gribētu arī, lai mēs pievērstos beidzot sociālā dempinga jautājumam. Paldies! Paldies! Paldies. Marija Kristīna nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs Bauša kungs Luksemburgas prezidentūras laikā nācās konstatēt, ka ir daudz vārdu, daudz apņemšanos, bet maz konkrētu rezultātu. Šie jaunie uh, skaisti Eiropas projekti, ko mums prezentē, izvēršas parasti par gāzes rūpnīcām gan transporta jomā, gan citās jomās Eiropas Savienība vienkārši netiek galā ar globalizācijas izaicinājumiem. Mēs zinām, kā šis sarunas ievelkas un būtībā viss ir birokrātiski reglamentēts un ir ļoti attālināts no mūsu pilsoņu reālām vēlmēm prezidentūrām būtu jāpiedāvā konkrēti reāli risinājumi dalību valstīm. Mēs, protams, pat, mums paliks prātā divas lietas no jūsu prezidentūras Bāškungs, tātad velosipēds, kas, protams, atrisinās daudzas problēmas un uh, Otrs punkts, kā transporta politika ir jāsaskaņo ar COP21 mērķiem. Esmu francūzieti, zinu, ka francūži mīl velosipēds, it īpaši Tour de France kontekstā, bet nu tā nav tā problēma, kas viņus visvairāk sastrauktu. Tālāk Šulcs kundzei gribu teikt, ka Nīderlandes uh, prezidentūrai būtu drīzāk jāaizstāv mūsu automobīļu aviācijas Uh, rūpniecības uh, intereses uh, globālā kontekstā, jānodrošina to spēja konkurēt salīdzinot ar um, Amerikas un citu valstu uzņēmumiem. Ir jā, nodrošina, tātad mums ir stingra kontrole par normu ievērošanu, bet tas nav tā citās uh, pasaules valstīs. Uh, jūs noteikti zināt, kā tagad uh, migranti iebrūk regulāri Eirotunelī un tagad pirmo reizi arī ir uh, nelikumīgi iekļuvuši prāmī pagājušā, pagājušā nedēļas nogale. Un uh, Francijas uh, presē ir atspoguļots uh, jūsu uh, Eh, pieņemtais lēmums par to, ka jūs esat atļāvuši, ka autoskolas Uh, studenti var tagad maksāt ar seksuāliem pakalpojumiem par apmācību. Es ceru, ka tas ir tikai joks, ka tā nav nopietna situācija. Priekšsēdētājs es Atgādinu, ka katram jums ir pusotra minūte un man ir jāpārtrauc uh, runātāji, ja viņi neievēro uzstāšanās laiku. Es vēlreiz atgādinu, ka nedrīkst pārsniegt uzstāšanās laiku. Tagad Lukaševskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, zinu, ka uh, prie, prezidentūrai vienmēr ir grūti atbildēt uz visiem jautājumiem un uh, atbildēt uz visām tām gaidām un cerībām, kādas ir Eiropiešiem. Un tad, kad mēs analizējam katras uh, prezidentūras uh, darbu, ļoti reti, kad ir tā, ka viena prezidentūra aizsāk rēķinā, strādāt ar kādu dosie un pēc tam to arī pabeidz. Tas tikai parāda, cik sarežģīti ir veikt šos pasākums no politiskā viedokļa. Taču es te negribu runāt par uh, problēmu detaļām. Daudz jau par ko ir runājuši mani kolēģi iepriekš, bet ir skaidrs, ka transporta nozara nozīmē miljoniem darba vietu. Un tādēļ tam attiecīgi būtu uh, labi veiksmīgi jāattīstās. Jūs runājāt par sociālo dempingu, bet uh, Mums vajadzētu visos eh, likumdošanas priekšlikumos eh, iekļaut eh, sociālos, vienkārši neiekļaut šos sociālos jautājumus, jo gal galā mēs jau tāpat esam viena liela sociāla Eiropa, jo galu galā mm, mums nevajadzētu cīnīties pret jaunu darba vietu izveidošanas iespējām. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu uzslavēt Luksemburgas prezidentūru par tās veikumu un ir. Uh, Tātad arī gribu sveikt uh, Nīderlandes prezidentūru un uh, turpināšu jautājumu Nīderlandiešu valodā. Ministrs ministra. Paldies, ministra kungs, jūsu prezidentūra tiešām ir bijusi veiksmīga. Un es domāju, ka arī Nīderlandes prezidentūra sākus veiksmīgi darboties. Mans jautājums par aviāciju pagājušajā nedēļā. Aviācijas samita kulāros EASA direktors nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Eiropas organizāciju, kas būtu atbildīga tikai par uh, gaisa uh, satiksmes drošību, uh, īpaši runājot par pār, konflikt zonu pārlidojumiem. Ko jūs domājat par šādu priekšlikumu, vai jūs esat gatavi to izskatīt padomē un izstrādāt tālāk, uh, veidot kaut ko papildus tam, kas EASA jau pastāv? Paldies, un tālāk. Nākamais runātājs. Eh, vēlētos eh, pateikties eh, Luksemburgas prezidentūrai par daudzu jau jautājumu transporta jomā risināšanu. Pirmkārt jau par rezultātiem, kas ir senāk panākt attiecībā uz tehnisko pīlāru 4. dzelsoļa pakātnē. Un e, jautājums par to, e, cik lielā mērā un kas tiks iekļauts darba kārtībā e, šajā pavasarī jo ir svarīgi risināt arī, nu, nonākt pie um, rezultātiem arī politiskajā pīlārā. Un tādēļ es ceru, ka uh, trialogos Nīderlandes prezidentūras laikā mēs panāksim attiecīgu uh, progresu. Un runājot par nākšo pusgadu. Cerams, ka mēs panāksim progresu abās, eh, abos pīlāros. Un, un kā ēnu uh, referents um, par abām, abām šiem pilāriem no tautas partijas puses, man šis jautājums īpaši interesē. Tālāk, kas attiecas uz sociālo aspektu eh, tiesību aktos saistībā ar satiksmi. Mūsuprāt, tīr brīvs eh, tirgus un eh, godīga konkurence ir ļoti svarīgi jautājumi. Un atšķirīga, teiksim, sociālā likumdošana un uh, zemāks atalgojums, Austrum Eiropas pārvadātājiem eh, varētu būt tirgus kropļojums, tāpēc es lūgtu Nīderlandes prezidentūrai pievērst uzmanību arī šai tēmai. Un tas ir svarīgi ne tikai dzelzceļa pakotnes sakarā, bet arī uh, eh, runājot par citām pakotnēm. Paldies, eh, Marinēs Kūkungs, nākamais. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Luksemburgas prezidentūrai un Nīderlandes prezidentūrai. Komisija ir organizējusi eh, likus priekšā vairākus, eh, priek, eh, likus priekšā vairākus tiesību aktu priekšlikumus, un dalību valstīm ir jānāk klajā ar stratēģijām partnerības nolīgumu ietvaros. Uh, ja tās vēlas turpināt saņemt Eiropas Savienības finansējumu. Nu, tas jau ir e, priekšlikums un ir jāņem vērā, ka runājot par Eiropas e, transporta infrastruktūru savienošanas instrumentu, līdzekļi jau ir ieplānoti 2017. E, gadam un uh, projekti tiek apstiprināti pašlaikā uh, transporta stratēģijā ir jau um, jāparedz koordinācija uh, starp dalību valstīm, lai varētu um, apstiprināt Eiropas uh, koridors, jo nav nekāda jēga visu kaut ko sabūvēt uh, visās debes pusēs, tas diez vai ir noderīgi Eiropas Savienībai. Un vienīgais veiks, kā atrisināt aviācijas pakotni, ir uh, will never be solved. So, in my opinion, if you start ir sākt diskusijas, jo ja nebūs uh, saruna, tad nekas netiks panākt. Ja jūs sāksiet tūlīt, varbūt jūnijā būs rezultāts. Paldies! Un tālāk došu abiem uh, ministriem vēlreiz vārdu atbi uh, atbildēm, bet piecās minūtēs. Varu atbildēt ļoti īsi, jo viens jautājums tad nav vēl atbildēts. Baha kungs, nu, jūsu jautājumu dēļ man atkal ir jāpieskaras uh, vēl vienai gāzes fabrikai, runājot šoreiz par automašīnām komitoloģijas procedūrā divas valstis atbalstīja Jankovskas kundze līdz pat galam - Nīderlande un uh, Luksemburga, um, iestājoties par stingrākām normām, bet visas pārējās valstis bija pret, un gribu teikt, ka man ir liels prieks, ka parlaments ir iz, nolēmis izmantot savu ietekmi, lai uzlabotu komitoloģijas procesā pieņemto lēmumu. Danke sehr. Liels paldies. Tagad vārds Melanijai Šupcei. Nu, ceru, ka izdosies atbildēt uz visiem jautājumiem piecās minūtēs. Tiešām bija daudz jautājumu. Nu, tā runāšu nedaudz ātrāk. Baha kungs man jautāja par sociālo dempingu. Jā, protams, nesam aizmirsuši, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Par to esam jau eh, runājuši tiekoties ar uh, transporta administrācijas vadītājiem un Eiropas komisiju Hāgā, un arī to, turpmāk uh, vērsīsimies ar šo jautājumu pie komisijas, to mēs, šo tematu mēs neaizmirsīsim. Jūs uh, jautājat par FC transporta jomā, nu, uh, Īsā īs atbilde ir tāda, ka instruments ir tiešām ļoti būtisks, jo tas dod iespējas veidot tīrās enerģijas infrastruktūras attiecībā arī uz kuģiem, PPP infrastruktūras projekts īstenot. Nu, šobrīd vēl ir pāragri spriest par rezultātiem Tie būs redzami vidusposma pārskatā, bet nu, ļoti svarīgi izanalizēt, kādi instrumenti būtu izmantojami tuvākā periodā. Andersons kundze un Delī kundze uzsver, cik svarīgi ir domāt par mobilitāti pilsētās, zaļo mobilitāti. Mēs tā organizējam neformālu vides un transporta padomi, eh, tātad kopīgu sēdi, tā ir pirmā reize, kad kaut kas tiek darīts. Mēs vēlamies apspriest ne tikai transporta, bet arī vides jautājumus un domāt par viedu un zaļu mobilitāti. Protams, subsidiaritāte dažkārt var būt problēma, bet es vienmēr uzsveru, ka mums ir eh, jāapmainās ar uh, mūsu pieredzi, paraugu praksi. Tālāk par satiksmes negadījumiem, kuros cilvēki tiek savainot vai iet bojā. Šis uh, jautājums tika iekļauts ceļu pakotnē. Šobrīd uh, darba kārtībā vēl nav nekas paredzēts, bet mēs tikāmies uh, ar komisiju un iesaistītām valstīm uh, pusdienu laikā apspriedām šo jautājumu. Bet tas tiks iekļauts ceļu pakotnē. Tāpat tika uzdots jautājums par bezpilota lidaparātiem, jā, par eh, šo jautājumu runāsim apspriežot aviācijas pakotni. Jūs eh, aicinājāt padomāt par konkurētspēju un būt piesardzīgiem attiecībās ar trešajām valstīm, jo grūti ir konstatēt, vai tur viss ir godīgi un caurskatāmi. Protams, mums notiks debates par šo jautājumu, par to, kā definēt konkurenci, konkurences nosacījumus. Tas arī tiks darīts šajā pakotnē. Teličkas kungs uh, norādīja par to, ka nedrīkst aizmirst pasažieru tiesības, runājot par aviācijas nozari. Atbildēja jau Delī kundze un Arnatū kundze jautāja par autovadītāju tiesībām, bet, nu, tas ir nacionāls jautājums, un man kā transporta padomas priekšsēdētāji nebūtu jāatbild uz šo jautājumu. Lukaševskas kundze. Norādīja, ka jāpalūkojas uz konkurēt spēju arī no otras puses, un ka nevar visu noregulēt, eh, izmantojot eh, sociālo dempingu, ir jādomā par cienīgiem eh, darba apstākļiem. Un mēs, kā jau es norādīju, risināsim šo sociālā dempinga jautājumu tālāk. Miltenburga kungs uh, runāja par drošām lidojumu zonām, par jāsa uh, regulu. Jūs zināt uh, šo MH17 gadījumu, šo katastrofu, un būtībā šis jautājums ir svarīgs ne tikai Nīderlandē, bet arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un šo jautājumu mēs izskatīsim EAS regulas kontekstā, bet šeit es uzstājos nevis kā Nīderlandes pārstāve, bet gan kā padomas pārstāve. Nu, paldies, saka priekšsēdētājs. Liels paldies, ka, esat, ka pie mums esat atnākuši, ka atbildējāt uz uzdotiem jautājumiem, un šīs tiešām bija ļoti interesantas debates šodien gan par pašreizējo situāciju runājot, gan par nākotni, un liels paldies par to, ka bijāt pie mums atnākuši.